Henis Plešārt kundze. Es aicināju arī Tuska kungu uz mūsu debatēm tas gan neko nemaina mūsu cīņā pret jums, Hanis Plešārt kundze, kura pārstāv padomu šeit. Lūdzu, jums vārds. Priekšādētā paldies, godātie deputāti komisijas kolēģijas pārstāvi 23. jūnijas šogad, kad datums ieies vēsturē, kā tā diena, kad Lielbritānija un Eiropas Savienība um, ir parādījuši savas eh, attiecības. Lielākā daļa Lielbritānijas pilsoņu ir pieņēmuši lēmumu atstāt Eiropas Savienību. Un mēs to, šo lēmumu cienām, lai arī dziļi nožēlojam. Tāpat laikā vēlamies arī parādīt apņēmību savā un saliedētību savā reakcijā uz šo rezultātu. Gribu teikt, ka šodien pārstāvu pilnu padomu visas 28 dalību valstis. Līdz brīdim, kamēr Lielbritānija izstāsies no ES oficiāli, tā būs pilntiesīga padomas locekli ar visiem pienākumiem un saistībām, kas no tā izriet. Lielbritānija ir bijusi re, au, dziļi respektēta dalībvalsts kopš 1973. gada. Tā kopā ar dalībvalstīm un iestādēm ir strādājusi e, pilniem spēkiem, veidojot labklājīgu gaišu Eiropu. Referendumu rezultāti līdz ar to ir ir e, robežšķirtne Eiropas vēsturē, bet vēsturu un geogrāfiju mainīt nevar. Lielbritānija ir un vienmēr paliks Eiropas nācija. Mums ir kopīgas vērtības, mums ir kopīgas cerības, un mēs turpināsim darbu kopīgiem spēkiem kā partneri un sabiedrotē. Citiem vārdiem sakot, mūsu visu interesēs ir pārliecināties, ka mūsu nākotnes attiecības ir konstruktīvas un savstarpēji izdevīgas. Gribu to pateikt skaidriem vārdiem nevienam nenāks par labu, ja politiskā limbo situācija turpināsies nebeidzami, un tāpēc mēs ar nepacietību gaidām Londonas reakciju un lēmumu. Tāpat laikā mums jādod Lielbritānijai nepieciešamais laiks, lai tā varētu eh, pārgrupēties, mobilizēties un pieņemt atbilstīgos lēmumus un virzīties uz priekšu. Citiem vārdiem sakot, mums ir jābūt augstasinīgiem. Priekšādātāji, Kopš 57. Eh, gadā izveidotās, eh, izveidotā, izveidošanas brīža Eiropas Savienībai ir izdevies savienot austrumu rietumu Eiropu un nodrošināt ilgāko miera periodu šī kontinenta modernajā vēsturē. Eiropas Savienība ir bijusi virzītājs spēks, kas ļāvis Eiropas nācijām palikt kopā visā to daudzveidībā un būt spēcīgākām. Modernajā vēsturē vēl nekad nav bijis tik daudz brīvības, tik daudz labklājības, bagātības un stabilitātes Eiropā. Un tad kāpēc mm, Ukrainā iedzīvotāji bija gatavi dot dzīvību ar Eiropas Savienības karogu rokā par brīvību? Kāpēc no Āfrikas laivu laivām nāk, brauc šur bēgļi, lai tiktu uz Eiropu? Un tas tāpēc, ka mums ir pamatvērtības, vērtības, kas ir saistošas, brīvības, eh, pamatbrīvības, kas mūs iedvesmo. Mums eh, ar visu šo principu pamatu ir jāvirzās uz priekšu. Un tāpat laikā mēs arī citiem pasakām, ka neviens netiks no, aizraidīts prom. Mēs esam šo vērtību veidošanā piedalījušies, bet, protams, ka nekas nav neatgriezisks, nekas nav neizbēgums. Referendumu izraizītais šoks un satricinājums ir kā modinātājs zvans mums visiem. Vai nu mums tas patīk vai nē, e, šīs sajūtas, ko referendumā izrādīja liela daļa brītu iedzīvotāju, ir aktuāls arī citās dalību valstīs, un tāpēc mums būs jāstrādā vēl vairāk, lai intensificētu savus centienus, lai padarītu Eiropu efektīvāku un pārliecinošāku pilsoņu acīs. Ir skaidrs, ka šajā globalizētajā pasaulē Eiropa sastopas ar milzīgiem problēmu jautājumiem. Ja mums ir vajadzīga Eiropas Savienība, kas aizsargā tās robežas un kontrolē migrācijas plūsmas, Eiropas Savienība, kas piedāvā ekonomikas attīstības iespējas visiem pilsoņiem, Eiropas Savienība, kas draudus samazina un, un uh, iznīcina. Mums ir vajadzīga Eiropas Savienība, kas netiek skatīta kā drauds nacionālajai identitātei, bet drīzāk kā mūsu identitātes papildinājums, paplašinājums. Eiropas Savienība, kas netiek skatīta kā birokrātijas instruments, bet gan kā iespēju devējs. Eiropa ne visā tās kopumā, ne arī katra atsevišķā dalībvalsts nevar, protams, tapt skatīt izolētu no visas pasaules, un tāpēc ar visiem šiem satricinājumiem mums kopīgiem spēkiem jātiek galā pēc iespējas labāk kopīgi nodrošinot un pasargājot to mieru un stabilitāti, ko gadu desmit, desmitiem ilgi esam sargājuši. Un ja tas mums neizdosies, tad vainīgi būsim mēs paši. Priekšādētā mums ir vajadzīga saliedētība, tāpēc, ka ģeopolitiskie konflikti eh, šobrīd pasaulē pie, vairojas iesaistīties skaitā. Mums ir vajadzīga tā, saliedētība arī tāpēc, ka teroristi nevilcināsies mums uzbrukt, redzot mūsu nestabilitāti. Mums ir jāspēj kontrolēt arī bēgļu plūsmas, un bēgļi turpina raudzīties uz šo kontinentu ar cerīgām acīm. Un vēlreiz gribu teikt, ka neviena eh, valsts Eiropā ar visiem šiem problēmu jautājumiem viena pati galā nevar tikt. Tie visi ir pārāk daudzšķautņaini, sarežģīti, un turklāt eh, šie konflikti iet pāri robežām nenoliedzami, ka daļa no šīm problēmām ir arī dalībvalstu ziņā, iekš, iekšpolitikas ziņā, jo, protams, ka tur pilsoņi ir vispietuvinātiekie lēmumiem, bet ar tādiem skaistiem vārdiem un deklarācijām vien nepietiks nevienā līmenī. Fragmentācija šobrīd vairs uh, netiek uzskatīta par neiedomājamu, un tāpēc par to mums būtu jā, jābažās un jāķers pie darba. Uh, Mums nav nekāda iemesla šobrīd izturēties fatālistiski ar nolemtības sajūtu. Nē, mēs joprojām esam pasaulē spēcīgie, spēcīgākie vērtī, vērtība aizstargātāji tādās jomās kā demokrātija, tiesiskums uz tirgu, pamatot ekonomika, bet būtu muļķīgi par zemu novērtēt tos problēmu jautājumus, ar ko sastopamies šobrīd. Priekšēdātāji, referenduma rezultāti ir noveduši mūs pie iepriekš nepieredzētas situācijas. Lielbritānijā un citās dalībvalstīs daudz šobrīd jūtas nedroši par to, kas notiks tālāk un visu interesēs ir nodrošināt skaidrību par to, kāds būs nākotnes ceļš. Tam jānotiek drīz. Tāpat laikā svarīgi atgādināt, ka mums ir zinām noteikumi šādu situāciju gadījumiem, un tie jāievēro, kā mēs zinām, līguma 50. pantā paredzēta procedūra, kas jāievēro, ja kāda dalība valsts nolēma izstāties no Eiropas Savienības. Eiropas Savienība ir gatava uzsākt sarunas strauji, bet Lielbritānijas valdības un neviena cita ziņā ir. Um, iedarbināt šo 50. pāntu, atsaukties uz to, un tas var notikt tikai tad, kad saņemsim paziņojumu no Lielbritānijas valdības. Līdz tam brīdim mums ir jāveic darbs. Protams, ka referenduma rezultāti Lielbritānija nenozīmē, ka tie draudi un izaicinājumi, ar ko sastopāmies līdz šim, pēkšņi ir izzuduši. Tas nenozīmē arī to, ka katrai nācijai šobrīd būtu labāk rīkoties pašai uz savu roku, nevis kopīgiem spēkiem Eiropas Savienības ietvaros. Ja Lielbritānija nolems patiešām no Eiropas Savienības izstā, izstāties, tad 27 dalībvalstu Eiropas Savienība turpinās darboties, un kopīgiem spēkiem mums izdosies risināt dažādus kopīgus problēmu jautājumus, radīt izaugsmi, labklājību un pārliecināties, ka nodrošinām drošu un labu nākotni saviem pilsoņiem. To Eiropas pilsoņi no nu mums arī gaida un pavisam pamatoti. Institucionālās demats par līguma grozījumiem un konventiem, protams, juristiem būs vesela paradīze, bet tāpat laikā pilsoņiem tas nozīmē vienkārši murgu. Un tāpēc mums vajag sakos zobus, atlocīt piedurknes un izmantot visus instrumentus, kas mūsu rīcībā ir jau šobrīd, lai virzītos uz priekšu. Protams, tas nevienmēr būs viegli, nebūs viegli vienoties, un bez šaubām tas būs ļoti izaicinoši, lai ši, panākt, ka šī savienība darbojas. Bet mums ir jādara viss, kas iespējams, jo ja tas mums neizdosies, tad tādā gadījumā mēs apdraudēsim visas Eiropas Savienības labklājību un laimi, un priekšādā tā tas būtu bezatbildīgi. Noslēgumā Eiropadomu pēc pāris stundām tiksies, un, kā jūs saprotat, es nevaru šobrīd paredzēt, kādas diskusijas tur norisināsies, un tāpēc sīkāk nevaru runāt par tālākajiem soļiem. Un tomēr pilnīgi noteikti uzmanīgi ieklausīšos jūsu debatēs. Jūs priekšādētāji pats varēsiet uzrunāt Eiropadomas eh, pārstāvis šo pēcpusdienu, kad ar viņiem tiksiti, tiksieties, un izklāstīt šīs plenārsēdes uh, uh, saturu, un tāpat arī pastāstīt par rezolūciju, ko pieņemsiet šodien. Lielas paldies! Thank you. Paldies! Tagad komisijas vārdā komisijas priekšsarētājs Junkerkungs. Godātais pilsoņi, padoms priekšsēdētāji, godātie eh, deputāti, jūsu parlaments priekšsēdētāji kungs gatavojas diskutēt par Eiropas nākotni un apvienotās karalistes lomu Eiropas uh, Savienībā vai tās tuvumā. Man ir bijušas, man bija paredzēts daudzas tikšanās šorīt, bet es nolēmu doties uz parlamentu, jo uzskatu, ka mana vieta ir šeit, demokrātijas sirdī. Eh, nos amis. Mūsu britu draugi eh, balsojumā ir pauduši savu viedokli un ir acīm redzams, ka mums ir jāciena eh, tautas vairākuma viedoklis, mums ir jāciena Britu demokrātija un tās izpausmes. That's the last time you are applauding here. <laughs> Nu, tā ir pēdējā reize, kad jūs šeit aplaudējat. And to some extent. Un zināmā mērā Esmu būtu pārsteigts, ka jūs esat šajā zālē, jo jūs cīnījāties par uh, Brexit, par uh, Britu tautu, par to nobalsojumu, un tagad jūs esat šeit. Donc, Tā tad uh, vispārējā balsojumā pieņemts lēmums uh, ir jārespektē. Es uh, nē, neuzdrošinos teikt vēl to, ka es uh, esmu demokrātijas draugs, bet es tāds esmu. Mums ir jārespektē Brītu tautas lēmums un uh, jāizdara atbilstoši secinājumi. Un tādēļ es uh, prasu uh, paskaidrot skaidru situāciju. Nu, varbūt ne šis paskaidrojums ir tūlītējs, jo Britu sistēma ir sarežģīta. Uh, bet ir jāizdara secinājumi, un Lords Hilts tādus ir izdarījis, viņš ir īsts demokrāts. Es arī vēlētos, lai citi izdara secinājumus no šī britu balsojuma. Esmu lasījis un dzirdējis, ka uh, parlamentu priekšsēdētājs un gandrīz visu politisko grupu vadītāji ir sentimentālā veidā reaģējuši uz balstojumu apvienotā karaliste. Jā, nu, mums mēs nevienmēr eh, valdamies tikai no veselā saprāta. Un ja mēs eh, esam eh, noskumuši, sarūktināti, tad mums tas ir jāpasaka, un es neslēpju savu sarūktinājumu. Nu, tas tā, tā nav sentimentalitāte, bet tā ir mana dziļa pārliecība. Un es vē, vē, būtu vēlējies, lai apvienotā karalīste vienmēr būtu kopā ar mums, bet viņi ir pieņēmuši atšķirīgu lēmumu un tagad jāizdara secinājumu. Un es vēršos pie apvienotās karalistes valdības, es tikšos ar premjeru uh, nedaudz vēlāk šodien. Un es vēlos, lai Briti eh, būtu mūsu draugi par spīti šim balsojumam, bet es eh, lūkšu premjēram pēc iespējas drīzāk noskaidrot šo situāciju, jo mēs nevaram pieļaut ilgstošu neskaidrības situāciju. Jā, es saku, ka esmu sarūktināts, noskumis. Um, politiskā dzīvē, protams, nevar uh, vadīties no jūtām, bet es to saku, jo neesmu robots, neesmu birokrāts un tehnokrāts. Vous êtes bureau accepté. Es neesmu birokrāts, tehnokrāts. Komisiju ievēlēja šis parlaments demokrātiska procesa rezultātā. Mums bija uh, vadošie kandidāti un mēs esam cilvēki. Es neesmu robots, mašīna, es esmu cilvēks, esmu eiropietis, un es varu teikt, ko es domāju par šo balsojumu. Voudrais... Es vēlētos, lai apvienotā karaliste noskaidro savu situāciju. Varbūt ne, ne šodien, ne rīt no rīta deviņos, bet ātri. Mēs nevaram tagad pieļaut tādu ilgstošu neskaidrības situāciju. Pret, eh, es neesmu finanšu tirgu u, u, eh, vergs. Nē, es neesmu. Bet bet ir tāda vispārēja nostāja. Un es būt, vēlētos, lai apvienotā karaliste noskaidro šo situāciju, un es nevēlētos, lai uh, veidotos tāds iespējas, ka var notikt kaut kādas uh, slepenas sarunas aiz slēgtām durvīm uh, starp apvienotās karalistes pārstāvjiem, nacionālām valdībām, komisāriem, ģenerāldirektoriem. Es aizliedzu. Komisāriem diskutēt ar Britu, Britu pārstāvjiem vai nu ja, iekšā vai ārā. Un es jau esmu paziņojis, ka nebūs tādu pro, iepriekšēju provizorisku diskusiju ar Britu pārstāvjiem. Ja nav šī paziņojuma par izstāšanos, tad nebūs saruna. Nous avons perdu. Mēs esam zaudējuši uh, šī uh, balsojuma rezultātā vienu spārnu ir uh, dibinātāji valstis, kurām nav vairāk tiesību kā citām. Jā, tās uh, ierosināja šo projektu, bet nav vienīgās, kas projektu realizē. Citas valstis, tās atsamās jaunās dalību valstis, ir līdztiesīgas dalību valstis, un es iestājos par vienotību un izlīgumu Eiropas kontinentā un sveicu mūsu vidū jaunās dalību valstis. Le vote britannique. Britu balsojums ir mums nogriezis spārnus, bet kontinents turpinās lidot uz nākotni, uz gaišo nākotni, un šis lidojums neapstāsies. Mēs domājam par Eiropas un visas planētas nākotni. Protams, ir uh, Eh, jūtams satraukums, esmu dzirdējis eh, citu planētas vadītāju satraukumu par to, ka, eh, kā turpmāk attīstīsies Eiropas Savienība, un tādēļ mums ir jāiedrošina gan eiropieši, gan tos, kas mūs novēro no attāluma. Šis lidojums turpinās Tas nav lidojums kādā nezināmā virzienā, bet to visu kursu nosaka mūsu līgumi un Eiropiešu griba šis lidojums turpinās, pat ja mūsu tēmas nedaudz palēlinās šo britu, šā britu lēmuma dēļ, bet mums ir jāturpina šī virzība ar jaunu apņēmību. Iedomājieties, ka notiktu, tad, ja eh, komisija nebūtu ierosinājusi uh, parlamentam uh, paust viedokli, nu, tad tā būtu komisijas programma pēc šī britu balsojuma, vai tad mēs uh, apturētu tos eh, centienus, ko varbūt visi nenovērtē, vai mēs būtu apturējuši demokrātijas darbību Eiropā. Nē, mēs būtu turpinājuši cīņu pret birokrātiju, mēs eh, samazinām birokrātiju un turpināsim to darīt Eiropā. Mēs kā uh, Komisija paziņojām, ka sociālai Eiropai tiks ierādīta pienācīga vieta. Esam uzsākuši plašu konsultāciju procesu par sociālo tiesību pīlāru. Vai jūs tiešām vēlaties, lai pēc brītu balsojuma e, šis darbs apstātos? Nē, Eiropa ir jākļūst sociālākai, un tāda tā arī kļūs. Avons... Mēs esam kā komisāra kolēģija pielikuši punktu aklajām unilaterālismam, uh, uh, proti, ka tikai taupības pasākumi ir vienīgais risinājums ekonomiskai, finanšu un sociālai krīzei. Es uh, gandrīz vairs neuzdrošinos to, to teikt, bet ir jādomā par finanšu stabilitātes pakta uh, elastību. Uh, nu, mēs nevaram atgriezties pie iepriekšējās situācijas. Stabilitā, izaugsmes stabilitātes pakts ir jāīsteno saprātīgi. Un uh, tagad tiek teikts, ka viss ir jāmaina, bet neviens nesaka, ko konkrēti vajadzētu mainīt. Un vai jūs domājat, ka mums tiešām būtu uh, jā no robežojas no Krievijas um, uh, un jā garantē energopiegādes. Mums ir jāmodernizē Eiropa, mums ir nepieciešams vērīgs projekts, vērienīgs projekts uh, digitālā Eiropa, vai mēs mainīsim visu to, ko esam sākuši darīt? Nē, komisija turpinās uh, strādāt, turpinās to, kas ir iesākts kopā ar parlamentu mūsu pilnvaru uh, termiņā. Nu, tie, kas saka, ka viss ir jāmaina, bet nesaka, ko konkrēti mainīt. Nu, komisija uzskata, ka tā ir uz pareizā kursa, un uh, mēs esam pārliecināti, ka ar parlamenta atbalstu mēs turpināsim iesākt to darbu, to, ko mēs uzsākām 2014. gada novembrī viss ir jāmaina, bet nav jāmaina pats galvenais. Eiropā ir jābūt miera un nākotnes projektam, un es apņemos to eh, īstenot šā parlamenta priekšā. Nē, esmu noguris, ne slims, kā to raksta vācu prese. Uh es esmu tas, kas esmu, un es līdz pēdējam elpas vilcienam cīnīšos par vienotu Eiropu. Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Godātais priekšsarētāji kungs, dāmas un kungi, šīs ir ļoti nopietnas laiks. Es labprāt uzklausu tos, eh, kuri saka, ka mums eh, nevajag sasteigt lietas, vajag nogaidīt. Tas varbūt eh, dažus tas pārsteigts, bet es esmu ļoti mierīgs cilvēks, bet man nepatīk neskaidrība. Es vēlētos, lai mūsu britu draugi pēc iespējas ātrāk pateiktu, kas notiks tālāk viņu prāt ar priekšsētāju Šulcu, priekšsētāju Tusku un eh, arī Rodskungu tikos. Un vienojāmies eh, lūgt mūsu britu draugiem pēc iespējas ātrāk ievies skaidrību. Esmu zināmā mērā pārsteigts. Es, kas uh, tiek apzīmēts kā tehnokrāts, birokrāts, kā mani uh, bieži dēvē, es esmu gatavs uh, pilnīgā akceptēt Britu izvēli. Tas taču ir pārsteigts, vai ne? Es cienu to, ko Briti ir izvēlējušies, un es vēlētos, lai arī Briti cienītu paši to, ko viņu tauta ir izvēlējusies, un attiecīgi konsekventi reaģētu. Lai nesāktos kaut kādas ēnu spēlītes, paslēpes, tādējādi nevar pareizi interpretēt tautas gribu. Griba bija skaidri pausta. Briti vēlas izstāties no Savienības, un tādējādi arī ir jārīkojas viņiem. Un saku pavisam skaidri. Nevar būt tā, ka tagad cen notiktu kaut kāda šīs Britu valdības vai nākamās Britu valdības eh, slepenas sarunas kaut kur aizkulisēs eh, slēgtām durvīm. Nē. Es esmu izdevusi eh, norādījumus visiem komisāriem, visiem ģenerāldirektoriem, ka nekādas slepenas sarunas nenotiks. Tāda nedrīkst būt. Bet mums, protams, ir jāzina no veselā saprāta viedokļa, ka ar apvienoto karalisti mums ir jāveido jaunas attiecības. Bet tas, kā izskatīsies šīs jaunās attiecības, ir atkarīgs nevis no uh, Britu sarunvedēju slepenām sarunām, bet gan mēs noteiksim darba kārtību, nevis tie, kas vēlas atstāt Eiropas Savienību. Eiropas sapnis turpina dzīvot. Un mēs strādāsim pie šī sapņa sasniegšanas smagi, konsekventi, ar atjaunotu enerģiju, ar ambīciju atjaunošanu. Šī nav, šis nav tas laiks, eh, lai kristu panikā, bet mums ir nepieciešams aktīvi strādāt. Un to komisija arī plāno darīt. Kaut arī tas izklausās e, vecmodīgi, man bieži dēvē par vecmodīgu veterānu, bet vēl nav aizmirsts e, sapnis, e, kas bija veidojot Eiropas Savienību, mieru sapnis. Un arī lielākā daļa jauniešu Lielbritānijā, kas balsoja par palikšanu Eiropas Savienībā, un man viņiem jāsaka, uh, Šis eh, nav tas laiks, kad eh, kontinents sadrumstalojas. 20. gadsimta sākumā 20% eh, no zemes iedzīvotājiem dzīvo Eiropā. Šobrīd mēs absolūti neesam mm, dominējušais globālais spēks. Un Eiropas loma pasaules procesos krītās. Nevar uh, Eiropu paziņot uh, retrospektīvi. Tie jaunieši, kas tagad tikai aug un vadīs mūsu valstis nākotnē, nākotne pieder Eiropas jauniešiem. Paldies. Tagad uh, Eiropas Tautas partijas vārdā tās priekšsēdētājs Vēberkungs. Priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Iesākumā gribētu teikt kādu jauniešu, Lielbritānijas jauniešu vārdus. Mēs nekad īsti nezin, neuzzināsim, cik lielā mērā esam zaudējuši iespējas draudī, draudzības eh, un pieredzi uh, šī lēmuma rezultātā. Vesela jaunā paudze šobrīd ir vienkārši šokā. Vairāk kā 73% jauniešu Lielbritānijā vēlējās palikt Eiropas Savienībā. Viņu cerības ir sagrautas. Politiķi, man mīļie draugi, tieši politiķi tās sagrāva. The polit tieši politiķi, kas cīnījās par izstāšanos, ta, piedzīvoja privilēģiju dzīvot Eiropā bez kariem, bez nacionālisma, un tagad viņi mēģina veidot jaunu pasauli. Mūsu vēsts šodien ir tāda, ka Lielbritānijas jaunieši var turpināt būt Eiropas draugi. Mēs neatstāsim jūs novārtā. Yes. It is a victory. Jā, uzvarējuši ir populisti. Nacionālisti kanā labās pusēs šobrīd gavilē. Un tas nozīmē, ka arī Eiropas nākotne ir krustcelēs. Demagogi labā un kreisā pusē visos pakšos Eiropu vēlas iznīcināt. Un tieši tāpēc visiem Eiropā ir jāzina, kas šobrīd tiek likts uz spēles - šķelšanās vai sadarbība, tiltu nodedzināšana, nacionālisms vai kopīga Eiropa. Un mums ir jābūt. Eh, mums ir jāsaprot, ka šobrīd nedalāmies politiskajās partijās. Šobrīd svarīga ir tikai viena lieta. Mēs, šī parlamenta vairākums, iestājāmies par vienotu Eiropu, mierīgu, tolerantu, iecietīgu Eiropu. Un populistiem tas ir jāzina. Mēs aizstāvām šo Eiropu šodien vairāk kā jebkad agrāk. And someone Has, uh... Un ir vēl kāds, kas ir uzvarējis šobrīd tie, kas kurina naidu, tie, kas meklē pilnīgi visu, izmanto melus, lai uz to uh, vestu. Un lielākie melotāji ir tieši juki partijas vidū. On Friday. On Friday. Piekdien Naidžels Fērečs pats teica publiski, uh, ka viņš apsolīs 350 miljonus nedēļā, bet ka tie tomēr netiks nodoti Nacionālās veselības aprūpas dienestam. Tas bija tikai melīgs solījums kampaņas laikā. Un es gribu vaicāt Farēģi kungam, vai jums vispār ir kaut kāda saprāta, ka jums vajadzētu tad šodien atvainoties Eiropai kauns? Admit, admit... Un es atzīstu, ka arī es esmu pieļāvis kļūdu. Esmu pārāk ilgi klusējis, es nepaudu savu viedokli. Un nākotnē ir skaidrs, ka vairs nenotiks šāda samierināšanās. Nē, mums ir jāceļ kājās un jācīnās par Eiropas projektu. Wenn wir heute, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja mēs šodien, kolēģi, vēlamies runāt par labāku Eiropu, tad es nedomāju tehniskās lietas kā līguma grozīšana, bet gan par Davidu Kameronu, kurš pēdējās nedēļās kā īsts valsts vīrs eh, cīnījās par palikšanu Eiropā, un to es cienu. Bet visu savu politisko karjeru viņš veidoja uz. Tad, eh, Briseles vainošanu visās nelaimēs, un tad nav jābrīnās, ka cilvēki nesaprot šādu attieksmi. Tā kolēģi izturas daudzi nacionālajie politiķi, un es jūs aicinu pārstājiet nodarboties ar populistisko Briseles vainošanu un uzņemieties savu atbildību. Eiropā ir vajadzīgas izmaiņas, To nenoliedz neviens šajā iestādē. Mēs vēlamies uzlabot Eiropu, nevis sagraut. Jo sagraujot to ir tikai viena alternatīva - nacionālisma neglītā seja. Un cilvēkiem Eiropā ir jāzina, ka nav rezervas variants Eiropai, nav otrā iespēja. Referendums ir skaidrs, bet ir vēl secinājumi. Lielbritānija ir bez vadības, partijas ir sastrīdējušās savā starpā Skotija vēlas otro referendumu par neatkarību. 4 miljoni iedzīvotāju Lielbritānijā vēlas atkārtot referendumu eh, melu dēļ. Eh, nav iesniegts eh, pieteikums saskaņā ar 50. pāntu Lisabonas līgumā. Britu mārciņa krīt vērtībā, britu turistu atpūta vasarā Eiropā būs dārgāka. Nīderlandē pensiju fonds zaudēja 3% no vērtības. Pensionāri Nīderlandē saskaras ar eh, pensiju kritumu. Par to var pateikt paldies Faradžam un Vildersam. Faradža pusē ir vēl Putins, kurš priecājas par šādu iznākumu. Ar to ir pateikts viss, es domāju. Godātie kolēģi! apvienotā karaliste ar šo referendumu ir paši sev kaitējuši. Katrs Eiropietis var redzēt, kādā valdības krīzē ir ieslīdējusi Lielbritānija, kādu ekonomisko kaitējumu piedzīvo un varbūt pat sabrūk tādēļ. Tāds ir iznākums atstājot Eiropas Savienību. Un mums visiem ir jāciena šī izvēle Tāpēc mēs sagaidām, kā to e, komisijas priekšsarētājs sacīja, pieteikumu saskaņā ar 50. pantu un nekavējoties sarunu uzsākšana. Komisija ved, e, vedīs šīs sarunas. Mums ir nepieciešama skaidrība un caurskatām skaidra procedūra sarunām. Brexit atbalstītāji solīja Britiem pilnu suverenitāti. Jā, nu saka, ir Ehm, arī spēles noteikumi. Katrs, kurš savus preces un pakalpojumus vēlēsies ehm, piedāvāt Eiropas Savienībā, tiem būs jāpilda ehm, Eiropas iekšējā tirgus noteikumi. Gan Šveicei tas ir jādara, gan Norvēģijai, gan nākotnē arī Lielbritānijai. Un otra lieta. Otrs piemērs kurš mēģinās poļu santehniķus, lietuviešu studentus un rumāņu medmāsas nākotnē liekt iebraukšanu valstī vai darba atļauju, nevar sagaidīt, ka britu pilsoņi saņems neierobežotu piekļuvi Eiropas tirgiem. Eiropā nav pirmās un otrās klases cilvēku. Tas Lielbritānijai ir jāsaprot. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann heute Godātie kolēģi, es nevaru šodien teikt, vai EPP eh, piekritīs izstāšanās eh, paziņojumam. Mēs paturēsim prātā 440 miljonu Eiropas Savienības iedzīvotāju intereses, nevis Londonas Cities intereses. Jebkura krīze, godātie kolēģi, ir arī iespēja. Un es vēlos norādīt uz to, ka kopš 1989. gada Eiropas iedzīvotāji 27 referendumos ir izvēlējušies Eiropu. Un vēlos precizēt, ka apvienotā karaliste ir izdarījusi izvēlu, bet lielākā daļa no kontinenta iedzīvotājiem vēlas iet kopīgu ceļu uz kopīgu Eiropu un darīt to arī turpmāk. Un īstenībā tā atbilde, ko mēs varam sniegt, ir diezgan vienkārša. Cilvēki sagaida no mums, politiķiem, tikai vienu lietu Respektīvi, dariet savu darbu vienreiz. Šo pēcpusdienu tiksies valdību vadītāji, un Brexit, manuprāt, ir aicinājums būt vienotiem. Ja bezdarba, bēgļu, terorisma jautājumos mēs turp, turpinam strīdēties, mums tas ir jāpārstāj jārod kopīgas atbildes, un tad cilvēki arī atbalstīs Eiropu. Un visbeidzot, nacionālisms pret Eiropu. Tur es saku, mana dzimtene, Bavārija. Es runāju viņu dialektā, es ievēroju sentēvu paražas, bet mana Vācija ir daudzveidīga. Es jūtu līdz Vācijas izlasēju futbola čempionātā Eiropas ar sirdi un saprātu, esmu pārliecināts Eiropietis, jo tas ir mans kontinents ar visu savu daudzveidību kultūras ziņā, ainavas ziņā un vērtības ziņā. Un nevienam neļaušu, nevienam ekstrēmistam šajā kontinentā iestāstīt man, ka tur ir pretrunas. Esmu bavārietis, esmu Vācijas pilsonis un pārliecināts Eiropietis. Paldies! das Wort hat. Tālāk sociāldemokrātu politiskās grupas vārdā tās priekšsarētājs Pitēlis Kungs. Prezidente, adeto. Priekšsādātāji pateicos. Kā teica priekšsādātājs Junkers, uzvarējuši ir izstā, izstā, izstāšanās kampaņa, un mums šī referenduma rezultāti ir jāpieņem. Jārespektē vairākums bet jāsaka, jūtu no sirds līdzi tiem brītu iedzīvotājiem, kuriem bija drosme balsot par palikšanu Eiropā. Un it īpaši manas domas iet pie jauniešiem, kas vēlējās būt Eiropā. Mēs esam ar jums, mēs esam Erasmus Eiropa, mēs esam kultūras Eiropa. Mēs esam Eiropa, kas finansējusi pētniecību, attīstību un izstrādi arī Britu salās. Mēs esam dialoga Eiropa. Mēs esam miera Eiropa. Tas ir pamatprincips visā mūsu darbībā, un tas svarīgs jauniešiem Lielbritānijā un visā pasaulē. visa šīs emocionālās, sentimentālās saiknes, kas mūs sasaista, kas piesaista Lielbritāniju Eiropai vēsturiski apsvērumu dēļ, Lielbritānija vienmēr būs uh, Eiropas daļa. Tas nav nekāds līguma noteikums, nē, tas ir uh, ideāls. Un tagad Eiropas Savienībai izstājoties no Eiropas Savienības tik un tā atcerēsimies, ka mēs vienalga jūs uzskatām par savējiem. Vēsturē redzēsim, kas tiks main, vainots šī, rez, šī referenduma gaitā. Tika izteikti meli, un jau nākamajā dienā pierādījumi bija visiem acu priekšā. Tika izteikti solījumi vēlētājiem Lielbritānijā, kas netika pildīti. Viņiem solīja, ka izstāšanās no Eiropas Savienības nesīs daudz ko laba, bet viņi faktiski tika atstāti vienkārši eh, cīņas laukā, kurā valda tikai politisks haoss, krīze valūtas jomā, ekonomikā. Nu, un tagad, kad viņi valsts ir iznīcinājuši, viņi tagad vēlas iznīcināt arī Eiropas Savienību, paralizējot tās institūciju darbību. Mēs nedrīkstam kļūt par ķīlniekiem šāda veida iekšējām partiju politikām Lielbritānijā un Eiropas spēkiem, kas darbojas šai parlamentā, ir jārīkojas saliedēti, lai šāda veida paral paralīze novērstu. Mēs vēlamies eh, glābt Eiropas Savienību un tāpēc Lielbritānijai pēc iespējas ātrāk ir jāaktivizē 50. pāns, paziņojot par izstāšanos, un Eiropas komisijai līdz ar to tad tālāk jāsāk sarunas par izstāšanos. Gribu aicināt jūs visus tomēr padziļināti pārdomāt šo situāciju. Referenduma rezultāti nav tikai e, Kamerona Krievu ruletes rezultāts. Nē, tas liecina arī par milzīgu e, bāžu apjomu, ko izraisījusi globalizācija. Tā ir radījusi nevienlīdzību, un esam bijuši pārāk vāji, nesam spējuši aizsargāt un aizstāvēt tos, kam mūsu aizsardzība ir bijusi vajadzīga. Mēs domājam, ka brīvais tirgus atrisinās visas problēmas, ka tas nodrošinās tālāku attīstību pats par sevi, un ka valstu maciņi varēs radīt tālāku labklājību un tās sadali vienlīdzīgā kārtā. Finanšu pasaule ir bijusi noteicošā. Demokrātija, politika un iestādes bija pakļautas finanšu sektoram. Mums, kā Eiropas iestādēm, eh, tik daudz bija jāstrādā pie Banku Savienības, lai no jauna apliecinātu, ka demokrātiskā vara ir mūsu rokās un nevis banku rokās. Kā tas ir bijis līdz šim? Dzīvojam kontinentā, kas ir uh, sašķelts dažādos veidos. Te ir gan naids, gan izmisums. Un Eiropai ir jāspēj palīdzēt tiem, kas to, tādas izjūtas um, sevī saskata. Un te gribu atsaukties uz Junkara kunga teikto. Jā, mums jābūt taisnīgiem. Un, kad es runāju par taisnīgumu, tad runāju par iedzīvotājiem, par cilvēciskām būtnēm. Uh, Par sociālo taisnīgumu es runāju, par sociāli augstāko reitingu, kāds vispār iespējams. Te runāju par komandētajiem darbiniekiem un viņu tiesnībām, par ne sociālajiem dempingam, par globālās sasilšanas samazināšanu. Mums jāturpina ceļš šai virzienā, jo citādi nonāksim pie kara, pie kara starp nabadzīgajiem un bagātajiem. Esam runājuši par elastību, par stabilitātes un izaugsmas paktu, Junker kungs, bet mums ir jādara vēl vairāk. Mēs kā sociālisti vēlam, lai sociālā jomā tiek darīts vēl daudz vairāk, ir jāveicina valsts un privātās investīcijas šajā jomā mums ir vajadzīgāka, daudz ambiciozāka pieeja investīcijām. Skaidri, var skaidri pateikt, ka mūsu grupa būs pret fiskālo kompaktu, jeb jaunu fiskālo vienošanos jābūt fiskālajam taisnīgumam. Es nebalsoju par fiskālo vienošanos jeb kompaktu. Tas nebija Eiropas parlamenta lēmums. Atcerieties to, pārbaudiet savus, paktus, pirms iz, savus faktus, pirms izsakāt šādas, izkliedat šādas piedzīmes no zāles. Mums ir jācīnās pret nodokļu paradīzēm, pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, un tas nozīmē, ka jāīsteno visi tie mēri, ko apstiprinājām takse komitejas izmeklēšanas laikā. Demokrātijā pilsoņiem ir balss un mēs vēlamies, lai tā tiktu saklausīta. Nākamajās tiešajās vēlēšanās vajadzētu tiešas vēlēšanas arī komisijas prezidenta amata kandidātam tā, lai faktiski komisijas priekšādātājs būtu tāds kā Eiropas Savienības mērs, tāds kā Eiropas Savienības premjers kas tad kopā ar partijām, nacionālajām un Eiropas partijām varētu veidot patiesu atbilstīgu politisko ainu, politisko telpu, un tam ir vajadzīga drosma. Tieši tā mums ir jārīkojas. Mēs esam vēlēti tautas pārstāvi, un iedzīvotāji tic Eiropai, un līdz pēdējai, pēdējiem elpas vilcienam mums jācīnās par viņu tiesībām, par Eiropu. Mēs nedrīkstam viņus pievilt. Tos cilvēkus, kas mūs šurp nosūtījuši un kuru atbalstu, ar kuru atbalstu mēs esam stipri. Thank you. Thank you. Kolēģi. Lielas paldies, priekšā, nomainies priekšādātājs. Tālāk aicināšu izteikties EKR grupas priekšādātāju Kamal kungu lūdzu. Britu iedzīvotāji ir pauduši savu vēlmu, un viņi ir nobalsojuši par izstāšanos no Eiropas Savienības. Lai kāda ir mūsu personīgie uzskati, mums tagad visiem ir jārespektē šī Britu iedzīvotāja demokrātiska paustā vēlme. Uh, Es zinu, ka daudz bija pārsteigti, šokēti un arī ļoti emoci plašas emocijas valdīja visās pusēs. Tāpat arī būs daudz dažādu centieni šos referendumu rezultātus atspoguļot citādi. Vēl pēdējās dienās esmu dzirdējis, ka sakām, un kā tad būtu bijis, ja brītu politiķi būtu godīgi iztīši, izturējušies pret iedzīvotājiem, runājot par ēs politiskajām dimensijām. Kā būtu bijis, ja Eiropas Savienība būtu piedāvājusi iedz, brītu iedzīvotājiem vairāk, bet tas viss ir jau pagātnē. Nu, tagad brītu politiķiem un Eiropas Savienības politiķiem ir jāraugās nākotnē nākotnē, un abām kanāla pusēm ir jāspēj šobrīd apstāties un pārdomāt tālāk par sarunu vešanas stratēģiju. Mums ir jāskatās uzmanīgi uz īstermiņu darbību, lai izveidot labāko iespēju ilgtermiņu sadarbību. Mums ir jābūt savaldīgiem, augstasinīgiem, un, protams, ka pastāv nevienprātība arī par to, ko Eiropas Savienība vēlas no NATO turpmākajām attiecībām ar Lielbritāniju. Cita saka, virzīsimies priekš lēni, cita saka, nesodīsim Lielbritāniju, ne, cita vēl, cita saka, mums taču ir asociācijas nolīgums. Tieši tāpat kā domstarpības Eiropas Savienībā, domstarpības ir arī Lielbritānijā. Kad aktivizēt 50. pantu vai meklēt jaunu tirniecības nolīgumu ar ES vai kāds cits scenārijs būtu aktuālāks? Eiropas Savienībai ir jāspēj saprast, ko tā vēlas darīt, un arī Lielbritānijai tāpat jāsagatavo plāns. Bet pa to laiku līgums ir skaidri un gaiši pateicis, kam jānotiek. Lielbritānijai un Eiropas Savienībai jāveido sarunu komandas, un lai tirgi būtu droši un pārliecināti, ir jābūt konkrētiem termiņiem gatavojiet savas sarunu vešanas pozīcijas uz brīdi, kad 50. pants tiks aktivizēts un veidojiet tādu darījumu, kas nāks par labu abām pusēm pēc iespējas lielākā mērā. Ne jau sarunām jāvirzinās ar kaut kādu konkrētu ātrumu, nē, galvenais ir rezultāts. Un es turklāt īri personīgi gribētu arī teikt, ka gadu simteņiem Lielbritānija ir atvērtām rokām uzņēmusi iedzīvotājs no visas pasaules Daudzas Eiropas Savienības eh, valstīs valdīja diktatūras, fašisms tā tālāk, un mēs eh, pieņēmām šos cilvēkus. Un tagad visi britu politiķi var jums apgalvot, ka Lielbritānija paliks globāla un atvērta nācija vienalga, kā mēs virzīsimies uz priekšu. Lielbritānija Eiropas Savienība būs cieši partneri arī turpmākajos gados, un tāpēc nav pienācis laiks tagad pārspēlēt atska... tīt atpakaļ pagātnē, jāraugs nākotnē un jāskatās, ka mēs sarunas uzsākām pārdomāti, mēs Lielbritānijā varēsim būt jums labi kaimiņi un nevis eh, ne, negribīgi draugi. Mm-hmm. <coughs> Das Wort hat jetzt für die Fraktion. Tālāk liberāļu frakcijas vārdā uh, vārds tās priekšsēdētājiem par Hofstāt kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, vēlētos uh, sākumā jau pateikt uh, Britu tautai, ka vienmēr ir grūti uh, samierināties ar lēmumu, kam jūs nepiekrītat, bet mums ir jāsamierinās, jāpieņem šis lēmums lēmums, eh, izvēle bija skaidra un tā ir jāciena. Nu, vismaz par to varam 700 deputāti, kas esam šeit zālē vienoties. Un es eh, tā eh, manā izpratnē nejaušis lēmums, šī izvēle bija tik grūta. Nu, tā ir demokrātiska izvēle, bet man ir grūti uh, samierināties uh, par to, uh, kā uh, viss, kādā veidā šis lēmums tika pieņemts. Pro, uh, referendumu kampaņa bija ļoti negatīva. Farāš bēgļus iztēloja kā nacistu propagandas kontekstā. That... Es nekad nebūtu domājis, ka kāds uh, šā parlamenta deputāts varētu tā rīkoties. Tāpat meli par migrāciju. Meli par to, jā, ka jau nākamā nedēļa Turcija iestāsies Eiropas Savienībā. Vai šie meli par 350 miljoniem mārciņu, kuri tūlīt ieplūdīs Nacionālajā veselības aprūpes dienestā? šīs baigļu gaisotnē, šī negatīvā gaisotne, kas tika radīta. Un būtībā tas ir tas šokējošākais, kas notika apvienotā karalistē. Ne jau tautas izvēle. Tautas izvēle ir demokrātijas sastāvdaļa. Nu, un uh, tagad mēs redzam uh, rezultāts. Miljārdiem uh, e, eiro ir zaudēti uh, biržā, mārciņas kurs skrītās, standart and pūrs ir pazeminājis uh, Britu uh, reitingu, un kad, katreiz, kad Boris Džonsons uzstājās, šis uh, valūtas kurs vēl krītas, un Kamals saka, nu jā, tas ir tikai tāds īs klikšķis, tāds uh, īs uh, brīdis, bet viss, uh, yes, uh, viss būs labi. Es nezinu, vai tā tas ir tādēļ. Es uzskatu, ka mums pēc iespējas ātrāk ir jāpieliek punkts šai nenoteiktībai. Tas ir svarīgi. Un viss uh, uh, ļaunākais, kas var notikt, ir būtu tas, ka šāda nenoteiktība turpinās. Tādēļ ir tūlīt jāiedarbina šī procedūra, kas ir paredzēta uh, līgumā un jāpieliek punkts šim toksiskajai gaisotnē, kas ir izveidojusies uh, kopš pagājušās nedēļas, tā nāk par sliktu visiem uh, vienkāršiem uh, strādājošiem cilvēkiem. Un uh, tā saucamā 50. panta procedūras uzsākšana nav jau nekāds sots uh, būtībā tiem, kas vēlējās izstāties, nu, vajadzētu būt priecīgiem par to, ka šī procedūra tiek iedarbināta. Bet uh, šo būtībā tas būtu uh, vērsts pret uh, konservatīvo vadību un pret viena cilvēka egoismu, kurš vēlējās uh, upurēt visu britu pilsoņu un citu pilsoņu likteni, lai tikai kļūtu par britu premjeru, bet beigās viņš varbūt kļūst tikai par Anglijas un Velsas premjeru. Me, britu pārstāvjiem, kolēģiem es gribu teikt, ka mēs, Eiropieši, nevaram uh, Uh, atļauties būt tādā nenoteiktībā iestrēguši. Nu, Kamala kungs teica, jā, jums ir jāsagatavojas, bet uh, jāsaka, ka arī šī uh, izstāšanās atbalstītāja nometni tagad nezinu, ko darīt. Un būtībā jāsaka, arī ir tādi, kas aicina rīkot atkārtot referendumu. Uh, apvienotā karalistē. Un tādēļ mums nevajadzētu gaidīt, kamēr šī uh, orientācija zaudējusī konservatīvo partiju beidzot izlēms, ko darīt. Mums ir jāvirzās uz priekšu, mums ir jābūt drosmīgiem, apņēmības pilniem, vienotiem, jā, jāvirzās uz priekšu nākotni uh, šajā vecajā kontinentā. Mums jāvirzās uz nākotni, un es gribu teikt, uh, Eh, kolēģi, mums pat nevajag pārāk daudz iztēles, mums ir jā, jābalstās uz veselīgu atmiņu. Mums ir jāatgriežās pie Eiropas Savienības dibinātāju lielajām dižajām idejām. Un ir ļoti skaidrs, ko tas šodien nozīmē. Eh, būtībā četras lietas. Pirmkārt, mums nepieciešama uh, ir efektīva Eiropas Savienības un Eirozonas valdība, mums ir nepieciešama uh, robeža un katra apsārdze Eiropas Savienībā, lai garantētu brīvu personu pārvietošanos. Mums ir jāstiprina uh, spēja cīnīties pret terorismu un organizēto noziedzību un ir jāveido aizsardzības kopiena, jo amerikāņi vairs nav gatavi maksāt par mūsu aizsardzību Mums ir nevis jāsāk kaut kādas neoficiālas sarunas, gatavojoties kaut kam, bet mums ir jāpliecina Eiropas tautai, ka mēs varam veidot uh, labāku Eiropu, kas tiešām tiek galā ar dažādajām krīzēm, ar ko tā saskaras. Un mums ir jāizmanto šīs brīdis, šī iespēja. Mū, šīs parlaments ir Eiropas per, eh, demokrātijas šūpuls, un mums ir jānostāda Eiropa atkal uz sliedēm. Tā, tālāk apvienoto kreiso frakcijas vārdā dodu vārdu tās priekšsēdētāji Cimerskundzei. Esmu par referendumiem, bet arī par to, lai tie tiktu sagatavoti ar attiecīgo atbildību. Referendumi man joprojām ir viens no demokrātiskākajiem instrumentiem, kādu vispār pastāv. Arī Britu referendums ir tikai vairāk kā vēlētāja aptauja apvanetā karalistē. Tas ir jāuztver nopietni un jāciena. Bet nav pareizi arī ticēt, ka Briti ir izvēlējušies un tagad jāskatās, kas būs tālāk respektīvi Eiropas karavāna turpina ceļu. Nomierinoši līdzekļi nepalīdz, ja pacienta dzīvībai draud briesmas. Un runa ir par Eiropas nākotni, kuras erozijas process ar šo Brexit ir ticis ievērojami pātrināts. Tas varbūt ir arī viens no iemesliem, kāpēc mana politiskā grupa nevar piekrist iesniegtajam rezolūcijas priekšlikumam. Mēs neredzam tur paškritiku, un es uzskatu, ja runa ir par atmiņu, tad vajadzētu arī atcerēties to, cik ir bijuši arī pēdējās desmitgadēs eh, neizdevušās Eiropas eh, struktūras un projekti. Un jāatceras arī to, cik dziļas pēdas ir palikušas pēc brutālās attieksmes pret Grieķiju, pret citām valstīm Eiropas iedzīvotāju atmiņās. Sekas no dziļās ekonomikas un finanšu krīzes daudzu Eiropas Savienības iedzīvotāju atmiņās ir dziļi iegravētas. Iejaukšanās suverēnajā nacionālo parlamentu un valdību rīcībā un pat Eh, konstitūciju eh, neņemšanu vērā. Tādējādi skaidrs, ka tie, kas izvēlējās Brexit, daudz, bija nobežījušies, vismaz daudzi no viņiem, par veselības aprūpi, par citām lietām. Jo e Eiropas Savienība nav pi pierādījusi, ka ir gatava pasargāt cilvēks no krīzes ietekmes. Un tad jājautā, cik akli ir Eiropas Savienības padomes locekļi, atceroties solījumus februārī Kameronām, apsolot izmaiņas sociālajā jomā tiem cilvēkiem, kas jau jūtas sociāli atstumti. Arī Eiropas Savienības iestādes, un man tur jāieskaita arī Eiropas parlaments, ir pieļāvuši to, ka Margarita Tečers nostāja vairs nepastāv. Dominē tikai Eiropas Savienības politika. Solidaritāte, kopienas metode, Angels Merkels īstenota, ir acīm redzama. Tāpat kā Eiropas Savienības dalību valstu nespēja rīkoties eh, solidāri, balstoties uz ANO konvenciju par bēgļiem, uh, un netikšana galā ar bēgļu krīzi. Un tas viss kopā ir radījis dziļas bailes un bažas, kas ir vērstas pirmkārt jau pret Eiropas Savienību. Un es jums teikšu vienu lietu. Ja mēs, kā Eiropas Savienība, šobrīd pretēji Britu elitei būtu uh, uzvarējuši, prasot vienotu samaksu par vienādu samaksu par vienā vietā veiktu vienādu darbu. Tad bailes no bēgļiem, no bezdarba, no migrantiem nemaz nebūtu bijušas. Un Farāškungs. Neatkarīgi no tā, kādu iespēju jūs vēlaties radīt ar savu kampaņu Nekad neesat tikuši tālāk par sīku eh, reklāmas kampaņu. Problēma ir tā, ka Londonas politiskā un ekonomikas elite ir uz, uzvarējusi un savu priekšstatu par neli, eh, neoliberālu nākotni uzspiedusi. Jūs paliekat tas pats, kas esat bijis, un vēsture ies tālāk. Tomēr paliks bailes un atmiņas par jūsu kampaņu, bailes no migrantiem un bēgļiem, kā jūs to pozicionējāt. Bet nepareizi arī mēģināt eh, vai gribēt sodīt Britus par šo izvēli. Ne, nekas nav vēl uzsākts, kamēr Britu valdība nav eh, iesūtījusi paziņojumu. Mēs uzskatām, ka vēlētāju vairākuma izvēle arī Skotijā un Ziemeļīrijā ir jāciena. Mēs nevēlamies atkritīties no atbildības, arī kā Ziemeļīrijas miera procesa turpināšana. Tas nedrīkst notikt. Mums ir jāuzņemas atbildība un jāizsaka solidaritāte arī ar Ziemeļīrijas iedzīvotājiem. Un tiekoties padomē šodien, pirmkārt jau runa būs par procedūru. Mēs prasām lai jau no paša sākuma sarunās tiek iesaistīts Eiropas parlaments. Nevis tikai par lēmumu tad, kad jau līgums ir pieņemts. Mēs vēlamies, lai parlaments ir iesaistīts no pirmā brīža, tad, kad runa ir par Eiropas Savienības eh, tālāko attīstību. Nevar būt tā, ka notiek sarunas aiz slēgtām durvīm, un pirmais solis tad eh, būtu tāds, ka šī kopienas metodas eh, aizstāšana ar starpvaldību lēmumu pieņemšanu beidzot tiek apturēta. Tas nav eh, pieņemami. Paldies tālāk zaļo frakcijas vārdā priekšsarētājs Lamberts kungs. Godātie kolēģi, ir brīži, kad politiskais laiks apstājas. Un um, tas mums dod iespēju izdarīt izvēli. Uh, uh, pēc otrā pasaules kara eh, nebija eh, citas iespējas. Bija jāatsakās no nedalāmas nacionālās suverenitātes un eh, apvienot šo suverenitāti uzsākās bezprecedenta miera un labklājības laikmets. Tagad ir mūsu projekt integrācijas projekts uh, saņēmis triecienu, bet vai mums ir jābrīnās? Dānijā, Grieķijā, citviet Eiropā mēs jau esam uh, saņēmuši brīdinājumu signālus un mums uz tiem ir jārēģē. Un tagad mums ir jāpieņem izvēle un no tās būs atkarīga Eiropas Savienības izdzīvošana. Ir trīs iespējas. Pirmka, pirmā ir tā, kas uh, tika pausta apvienotā karalistē. Tā ir nacionālistu un, teiksim, ksenofobu izvēle, par to iestājas Marina Lepena, Gerds Vilders un citi. Šī varianta aizstāvjiem es gribu teikt sekojošo. Jums ir taisnība, ir runa par demokrātisko suverenitāti, par mūsu demokrātijas iespēju brīvi pieņemt uh, lēmumus par nākotni, bet jūs mēlojat, jo kurš var ticēt tam, ka visstiprākā Eiropas Savienības dalība valste viena pati var tikt galā ar transnacionālo uzņēmumu varu, ar klimatu pārmaiņām, terorismu, var uzņemt bēgļus, migrantus. Es jums saku, ne, viens mūris nebūs pārāk augsts un viesis, lai pasargātu Eiropu no 21. gadsimta izaicinājumiem. Šobrīd ir iespējams tikai dalīta kopīga suverenitāte otrs variants Junker kungs, un par to iestājas vairums Eiropas uh, valstu valdības un komisija. Uh, Uh, ierobežot dalību valstis ar nesaprātīgiem budžeta un grāmatvedības noteikumiem, ierobežot sociālo sistēmu darbību, deregulēt uh, tirgus darbību, e, ierobežot e, sociālos pakalpojumus un e, tā saucamie brīvās tirzniecības līgumi tiek slēgti, kas var ierobežot mūsu demokrātijas attīstību. Ir un tāpat šie lēmumi netiek pieņemti atklāti, lai nebūtu jāmaksā par pieņemto tiem lēmumiem politiskā cena. Šāda politika turpinās 25 gadus, un jūs sakāt, Jungar kungs, ka tā ir pēctecība, vai jūs pats neteicāt, ka tā ir pēdējās iespējas komisija. Es gribu teikt, ka valstu uh, Uh, novaināšana nerada automātiski izaugsmi, bagātību, labklājību. Ja bagātie kļūst bagātāki, nevienmēr sabiedrība ir ieguvēja kopumā, un tas uh, rostina eiroskepticismu, jo arvien lielāka ied, mūsu līdzpilsoņu daļa uh, tiek nostumti malā. Mēs uh, domājam par trešo variantu. Tās ir proeiropeisks variants. Atsakoties no šādas vienotās domāšanas, mums ir jāatgriežas pie saknēm, uh, uz kā balstās mūsu projekts nodrošināt mieru šai kontinentā, ilgtspējīgu un kopīgu labklājību. Un es tādēļ vēršos pie jums un uh, aicina veidot pat, vai tiešām nav iespējams veidot uh, fiskālu un sociālu savienību, kas balstītu eiro stabilitāti, vai tiešām nav iespējams aizliegt indes, kas saindē mūsu vidi un uh, cilvēkus, vai tiešām uh, nevar atteikties no brīvās tirzniecības līgumiem, kas nāk par labu tikai dažiem, un vai tiešām Eiropa nevarētu kļūt par uh, Uh, vietu, kur patvērumu gūs tie, kuri bēg no kara un vajāšanas. Un mums ir jāņem vērā tie ierobežojumi, ko mums nosaka mūsu planēta. Mums ir jāiestājas par demokrātiju atklātā veidā, iesaistot uh, visus pilsoņus šajā demokrātijas procesā. Visi uh, cilvēki ir jānostāda mūsu politikas centrā. Atbildu šiem jautājumiem ir jā, tas viss ir iespējams, ja tikai mēs to vēlamies. Un Eiropas Savienībai ir jāizmanto šā politiskā grība, un tad mēs atgūsim mūsu līdzpilsoņu uzticību. Ja mēs ignorēsim Britu referenduma nosīto, nosūtīto brīdinājuma signālu, tad šis projekts būs apdraudēts. Uh, Eiropa ir piedzīvojusi smagus pārbaudījumus, un tādēļ mums ir jācer, ka mēs varam veidot kaut ko labu nākotnes projektu. Tālāk EFDD politiskās grupas vārdā vārds tiek dot Farāģu kungam. Labrīt visiem! Labrīt! Funny, isn't it? Savādi, vai ne? Funny, isn't it? Have, have Thank you very much for that. Have, Liels paldies par, šiem, par šo jauko sagaidīšanu. Mirklīti, priekšādā tā saka mirklīti. Nu, godātie kolēģi, demokrātijas viena no lielākajām īpašībām ir ieklausīties arī tajos, kuru viedoklim nepiekrītam. Well, thank you, Mr. Schultz. Paldies, Šulc kungs. Nu, vai tad nav savādi, ka tad, kad es šeit ierados pirms 17 gadiem un teicu, ka es vēlos vadīt tādu kampaņu, kas ļautu Lielbritānijai izstāties no Eiropas Savienības, jūs visi smējāties par mani? Nu, tagad teikšu, lūkot, tagad gan jums smiekli vairs nenāk, vai ne? Un kāpēc jūs esat tik satraukušies, jums pateikšu. Kāpēc esat tik dusmīgi? Nu, ir pilnīgi skaidrs no visām šīm uh, dusmīgajām runām un tā tālāk. Jūs kā politiskais projekts faktiski esat bijusi tādā nolieguma fāzē. Jūs noliedzāt to, ka jūsu valūta izgāžas. Well, nu, paskatieties kaut vai uz vidusjūru kā politika, kas var uzspiest nabadzību Grieķijai, jā, tad tas jums ir izdevies. Un jūs tāpat arī noliedzat uh, to, ka Merkele pagājušajā gadā faktiski aicināja pēc iespējas vairāk cilvēku šķērsot vidus jūru pagājušajā gadā, un tā rezultātā radusies milzīga šķelšanās valstu starpā. Bet lielākā problēma, ar ko sastopaties, un galvenais iemesls, kāpēc Lielbritānija nobalsoja tā, kā tā nobalsoja, ir tas, ka jūs paslapus, zakšus ar mānīšanos un ne, nerunājot patiesību, ne, nesakot patiesību ne Britiem, ne citām Eiropas nācijām, jūs esat viņiem uzspieduši politisku savienību. Jūs esat uzspieduši viņiem politisku savienību, un tad, kad iedzīvotāji 2005. gadā Nīderlandē un Francijā balsoja pret šo politisko savienību, kad viņi noraidīja šo konstitūciju, jūs vienkārši ignorējāt viņu viedokli, un šo līgumu pa sētas durvīm atkal tomēr ievedāt eh, telpā. Kas notika? Tas, kas notika pagājušā ceturtdien, bija fantastiski rezultāti. Tas tiešām bija burtiski zemestrīces eh, apmēros rezultāti. Es domāju, pat globālajai politikai tas būs satricinoši, jo tas, ko izdarīja šie vienkāršie cilvēki, šie cilvēki no ielas, cilvēki, kas tikuši apspiesti pēdējos gados, kas piedzīvojuši viņu dzīves līmeni samazināmies, viņi noraidīja visus šos daudznacionālos uzņēmumus, visas šīs bankas, finanšu sektors, lielos politiķus, un viņi pateica, Un viņi pateica, mēs vēlamies savu valsti atpakaļ savās rokās, mēs vēlamies savas robežas atpakaļ savās rokās, mēs vēlamies būt neatkarīgi, pašpārvaldoši, nācija, un tieši to mēs, tieši to viņi pateica, un tieši tā tam arī jānotiek. So... Un Līdz ar to tagad mēs varam piedāvāt kādu bākuguni visai, visiem demokrātiem Eiropas kontinentā un var izteikt vienu paredzējumu. Lielbritānija nebūs pēdējā dalībvalsts, kas atstās Eiropas Savienību. So un tāpēc jautājums tagad ir, ko darīt tālāk? Tagad Britu valdības ziņā ir aktivizēt 50. pantu. Man jāsaka, ka es nedomāju, ka mums vajadzētu ilgi gaidīt. Uh, Vajag to darīt ātrāk. Te piekrīti Junker kungam, Briti ir nobalsojuši, un tagad mums jāpārliecinās, ka tas tā arī izpildās. Bet ko vēlos teikt, ir Lūkas. Vajadzētu izmantot pieaugušu cilvēku saprātīgu attieksmi attiecībā uz to, kā arī izcināsies sarunas par izstāšanos. Es zinu, ka faktiski gandrīz nevienam no jums nav bijis atbilstīga, normāla darba visā savas, dzīves, visas savas dzīves laikā. Jūs neesat strādājuši, Nesat strādājuši uzņēmumos, nesat strādājuši tirzniecības jomā, nedz arī jebkad esat radījuši kādu darba vietu. Bet klausieties, klausieties, ko es jums teikšu. Parāč, oblik. Mirkl... Mirklīti Farāč, kungs, godātie kolēģi saka priekšsēdētājs. Es saprotu visas jūsu emocijas, bet šobrīd jūs tiešām uzmeties tā, kā uzvedas parasti jūkips šajā parlamentā, kā nu nekopējiet viņu uzmanību, uzvedību. Nē, nē. Parāģi kungs, tāpat laikā es gribētu jums teikt, ka jūsu izteikumi par to, ka no, šiem, no šī parlamenta kolēģiem neviens nav normāli, normāli darbu, nekad ieņēmis, tā vienkārši nav patiesība. No, you're quite, uh, you're quite right, miss. Jums taisnība, Šulca kungs. UKIP parasti protestē pret visam šiem iestādēm, un nu, tagad iestādes protestē pret UKIP, nu, protams, normāli. Bet tad uzklausiet vienkāršus, pragmatiskus ekonomikas faktus starp jūsu valstīm un manu valsti norisinās plaša uzņēmēja darbība. Gan preces, gan pakalpojumi tiek tirznots, un šī tirzniecība ir izdevīga abām pusēm. Un ja jūs tagad nolemsiet faktiski, nu nezinu, zaģēt to zaru, uz kura pas, paši sēžat un noraidīsiet ideju par saprātīgu tirzniecības darījumu, tad sekas, jāsaka, jums būs daudz smagākas nekā mums. And I, even... Un pat šāda darījuma nepastāvēšana Lielbritānijai būs labāka nekā pašreizējais bri briesmīgais nolīgums ar ES. Tad tādā gadījumā tiks atjaunoti tarifi tā, tarif tādām lietām, kā piemēram automašīnas, un desmitiem tūkstošu Vācijas e, darb, darba ņēmēji zaudēs e, darbu. Tāpēc izturēsimies pragmatiski, saprātīgi, kā pieauguši cilvēki, izturēsimies realistiski un vienosimies par saprātīgu tā, beztarifu darījumu. Un tad pēc tam atzīsim, ka Lielbritānija būs jūsu draugs, ka mēs tirgosimies ar jums, sadarbosimies ar jums, būsim jūsu labākais draugs visā pasaulē. Bet, lai tas tā notiktu, mums jārīkojas saprātīgi un ja, jums jāļauj mums doties savā virzienā un izpildīt savas globālās ambīcijas nākotnē. Die... Tālāk ENF politiskās grupas vārdā dodu vārdu Lepenes kundzei. Esi. Eh, Esi, eh, mešāk. Nu jā, godātie kolēģi, kāpēc jūs tā satraucaties? Skatieties, cik skaisti virzās vēsture. Tautas grība triumfē mūsu britu draugu balsojums par izstāšanos no Eiropas Savienības ir vissvarīgākais vēsturiskais notikums Eiropas kontinentā pēc Berlīnas mūra krišanas. Tas ir signāls uh, visai pasaulē. Uh, mīlestības apliecinājums savai valstī, ko ir paudusi tauta. Uh, un Briti ir izvēlējušies ceļu, kurš uh, tika paslud, bija pasludināts par slēgtu jau sen. Tika runāts par to, ka Eiropas Savienību nevar, pa, tās attīstību nevar pavēst atpakaļ, bet Briti pierādīja pretējo. Tā ir uh, spīdoša demokrātijas uzvara, tā ir pļauka Eiropas sistēmai, kas arvien vairāk balstās uz bailēm, šantāžu un meliem. Un tagad šie sašutuma saucieni, nu jūs to ļoti labi nodemonstrējāt, nu pat šī uh, baidīšana ar akop, apokalipsi ar biržas kursiem, Britus tās nesatrauc un viņi suverēni uh, pieņēma šo lēmumu, neklausoties jūsu sašutumā un panikas saucienos. Eiropas Savienība gadu desmitiem ir veidota pret tautas grību. 2005. gadā kājām tika mīdīti referendumu rezultāti Francijā un Niderlandē. Īriem bija vairāk reiz jābalso par Lisabonas līgumu. Grieķi noraidīja taupības politiku, bet viņiem to uzspieda. Britu tauta ir tagad. Uh, sarāvusi važas, kas to saistīja ar Eiropas Savienību un ir uh, sagrāvusi šo reliģisko ticību, ko viņiem sludināja. Absurdā politika ir novedusi pie rūpniecības sagruvuma, masu bezdarba, masu imigrācijas. Aici grūti ir atgriezties uh, pie patiesā situācijas, saprast, kas notiek. Uh, kreisie, centristi, labējie, nu, uh, priecājieties, atsakieties no savām dusmīgajām runām, priecājieties par tautas atbrīvošanās kustību, tā, par robežu kontroli, ekonomisko patriotismu, patriotismu. Tāda ir apvienotās karalistes nākotne, un visiem mums būtu jāiedvesmojas no šī piemēra un jāveido labāka nākotne. Un tagad grib uh, sodīt apvienotā karalistu, lai iebaidītu citus, lai noraktu Brexitu, lai to visu atliktu uz nenoteiktu laiku. Tās nav demokrātiskas metodas. Apvienotā karaliste ir pieņēmusi lēmumu, tas ir jāciena un viss. Alternatīva šobrīd ir vienkārša. Vai nu jūs joprojām turpināt īstenot šo tehnokrātisko un dārgo Eiropu ar vaiprātīgiem uh, projektiem par uh, to, ka ir vēl jāstiprina integrācija, kaut gan tauta vēlas pretējo, nu tad es pārādzu, ka šī totalitārā organizācija drīz vien sabruks vai arī jūs veidojat Eiropu kā sadarbību starp brīvām valstīm, suverenām tautām. Savā valstī Francijā es apņemos uh, arī īstenot šo uh, brīvības ceļu, uh, lai dzīvo brīvas tautas, lai brīv, dzīvo apvienotā karaliste, lai dzīvo Francija. Tālāk vārds pie politiskām partijām nepiedarošai deputātei Dotas kundzei. Lielas paldies, priekšādātāji! Lielbritānijas iedzīvotāji ir pat, pateikuši savu spriedumu, un viņu lēmumu nedrīkst eh, neklausīt. Viņi ir atzinuši, ka es problēmas nav tikai tādas nelielas kļūmītas. Viņi ir pateikuši, nē, ļaujiet mums pašiem noteikt savu virzienu. Šis referendums nozīmē uzvaru demokrātijai, rezultāti nebija kaut kas tāds, ko mūsu bijušais premjērs būtu gribējis, bet tāpat laikā viņam būtu jāpriecājas, ka viņš deva iespēju Britiem izteikt savu viedokli. Gadiem Lielbritānijas iedzīvotāji ir cenšies jums stāstīt par savu vilšanos, par bažām, ka viņi izjūt attiecībā uz ēs, bet jūs to visu ignorējāt, novērsāties. Nu, bet tagad jūs klausāties. Nav Tagad šīm iestādēm, neskatoties to, ko es dzirdēju šodien, ir jāspēj pretoties tai vēlmei tūlītēji reaģēt. Mums eh, nav, mūsu mērķis nebija uzgriezt muguru Eiropai, nē. Mēs ilgu laiku esam centušies saglābt šīs attiecības. Mēs esam jūs Eiropas sabiedrītie, vēlamies pozitīvas attiecības, tāpat laikā paši sev pārvaldot, nodrošinot brīvu tirzniecību un sadarbību, paši panākot to, ka pasauli ir drošāka un labklājīgāka. Tas nenozīmē, ka esam mazāk eiropeiski vai ka tāpēc esam mazāk optimistiski, nē. Lielbritānijai ne tik vien ir spēka um, un iespējas virzīties un aizstāvēt pašai sevi, bet tāpat laikā arī pietiekami cilvēcības, lai aizsargātu mūsu kaimiņu brīvību. Ar, ne, tad skatīsimies nākotnē ar prieku, tādu, tādā nākotnē, kur es un Lielbritānija var cieši sadarboties, darīt to savaldīgi, prātīgi, tā lai tas nāk par labu visiem iedzīvotājiem. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich werde ab Godātie kolēģi, kolēģis, turpmāk es stingri ierobežošu atvēlēto uzstāšanās laiku. Junker kungs komisijas vārdā tālāk. Dāmas un kungi, visu šo debašu laikā dzirdēju to, ko jau zināju pirms tam. Uzzināju to, ka, lūk, mēs nevaram atstāt nāciju kaut kad nacionālistu rokās ir jārespektē nācija, jā, bet nedrīkst respektēt nacionālistus. Viņu rokās nav nākotne, un viņi nav patrioti. Es gribētu, lai mēs gūstam mācību no tā, kas noticis pagājušajā nedēļā. Nedrīkstam visu jaukt vienā kaklā, nedrīkstam radīt tādu sajūtu, ka Eiropa ir tikai un vienīgi taupības Eiropa. Mēs taču zinām, ka mēs esam eh, piekopuši atbilstīgas politikas, ekoloģijas jomā un tā tālāk, tāpēc nevar piekrist Lamberta kungam. Mēs neesam taupības komisija. Tā apgalvot nebūtu pareizi. Es esmu pazinis arī tādus zaļos un eko, ekoloģijas pārstā, partijas pārstāvjus, kas bijuši pie valdības grožiem. E, un tie, tad, kad jūsu partijas pārstāvji tiek pie valdības grožiem, tad jūs rīkojaties tieši tāpat, kā visi citi. Jums nav tiesību mums šeit, mums, mums šeit strebs prediķot. Lielbritānija jau nebalsoja par vai pret taupības politiku vai par to, ka nepietiekam tiktu aizsargātas robežas. Lielbritānija taču nav eirozonas daļa turklāt Eiropas, eh, Lielbritānija nav arī Schengenas zonas dalība valsts. Nu, tātad tā, tā jau ir iespējas aizsargāt pašai savas robežas. Un tāpēc tas, ko jūs, Farāģi kungs, šeit stāstat, tie visi ir tādi meli un maldi. Un budžeta jomā jūs jau pieļāvāt savu kļūdu. Ja jūs jau no paša sākuma būtu teicis patiesību pirms šī balsojuma, nu tad uh, tas būtu bijis apsveicami, bet jūs melojāt. Jūs neteicāt patiesību. La vérité. J'ai aimé monsieur Farage. Farage kungs. Man uh, patika debatas ar jums. Mums ir līdzīga humora izjūta, jums tāda piemīt. Man arī ārkārtīgi skumji, ka šī acīmredzot ir pēdējā reize, kad mēs varam šādi savā starpā um, pasmiet. Paldies. Tālāk padoms vārdā Henisus Plašārt kundzei vārds. Paldies, priekšsarētāji. Ļaujiet man atgādināt, mums nav citas izvēles, kā cienīt uh, vēlētāju izvēli. Tas ietekmēs mūs visus. Šobrīd Nav jautājumu par vairāk Eiropas vai mazāk Eiropas, bet par labāko Eiropu, par pārliecinošu Eiropu. 27 dalību valstu savienība turpinās darbu, ja apvienotā karaliste izvēlēsies aiziet, bet ir svarīgi rīkoties. Mūsu savienība var pastāvēt tikai tad, ja to atbalsta miljoniem un miljoniem iedzīvotāju, kuru labā Eiropas Savienībā ir jāstrādā un šo atbalstu mēs nevaram uztvert kā automātiskai pastāvošu. Mums tas ir jānopelna atkal un atkal referenduma rezultāti nenozīmē, ka pēkšņi ir pazuduši draudi un izaicinājumi. Tāpat tas nenozīmē, ka katra valsts rīkojoties atsevišķi panāks vairāk, tieši pretējais. Politiskā attīstība, politiskie notikumi tikai uzsver to, ka ir jārīkojas kopā. Ko, neviena valsts netiek galā ar visiem izaicinājumiem viena pati. Un pie tā arī valstu valdības un parlamenta strādās kopā. Kā jauna realitāte 27 dalību valstīm Eiropas Savienībā. Mēs nedrīkstam novērsties no tā, ko Eiropas Savienība var izdarīt, lai tiktu galā ar šodienas izaicinājumiem, nodrošinot mūsu pilsoņu drošību, tikt galā ar bēgļu plūsmām, veicināt ekonomikas attīstību, radot darba vietas iedzīvotājiem. Tāpēc saglabāsim mūsu draudzību pasaulē, kas kļūst aizvien sarežģītāka. Mēs nevaram atļauties eh, sašķelties, mums ir kopīgs intereses. Atcerēsimies vienka, vienkāršo patiesību, ka šajā pasaulē mūsu intereses pārsvarā konverģē, nevis eh, atšķiras, un mums ir jāturpina sadarbība. Priekšsēdētāji kungs, Kā vienmēr, padome ir gatava sadarboties ar parlamentu. Paldies! Paldies, Genis Plašārt kundzei, dāmas un kungi! Tagad pretējā secībā iepriekšējās politiskās grupas. Vispirms pie politiskām grupām nepiedarošu deputātu Dotas kundze. Paldies, priekšādātāji! Ļoti uzmanīgi klausījos šo debašu intonācijā, un es saprotu, ka emocijas, emocijas sit augstu vilni šorīt. Bet jāsaka, zināmā mērā tas vēl tikai pastiprinājis visus to stereotipus, kas pastāv Lielbritānijas iedzīvotāju prātos un kāpēc viņi nobalsēja pret ES visa šī savstarpējā eh, strīdēšanās, tielēšanās, to nevēlas eh, Lielbritānijas iedzīvotāji. Mums šobrīd ir vienkārši jāpieņem referendumu rezultāti un jāveido tālākas attiecības, kas būtu abām pusēm izdevīgas, iedzīvotājiem izdevīgas attiecības, kur ietvaros tiktu respektēts mūsu lēmums, bet kas tāpat laikā ļautu veidot labklājīgas tautsēmniecības, aizsargāt pamatiesības un nodrošināt mieru pasaulē, kas kļūst ar katru brīdi bīstamāku. Paldies! Paldies, Dots kungs, Junker kungs. Priekšsēdētāji kungs, es vēlētos atvainoties parlamentam, kam ir jādodas prom no debatēm. Timermans kungs paliks šeit. Viņš darīs to labprāt. Man ir tikšanās ar Britu premjerministru. Jo es cienu Britu demokrātiju, un tad man ir jādodas uz šo tikšanos. Paldies, Junker kungs! tālāk ENF frakcijas vārdā de Grāfkungs. 23. jūnija 2016. Priekšādātāji. 23. jūnijā, 23. jūnijas ir vēsturiska diena, fantastiska diena Eiropas vēsturē. Eiropas atbrīvošana ir sākusies. Lielbritānijā no, ir svētki. Eiropas Savienība, šī ļaunā savienība zaudē spēkus, zaudē svarīgu dalībvalstu, un tas ir beigu sākums visam šim briesmīgajam projektam. Šī savienība spēlē trikus, e, spēlīts ar saviem iedzīvotājiem, un, protams, ka viņa no tā cieš. Britu viedoklis un balss ir tāda, ka suverenitāte pieder tautai, nevis kaut kādām institūcijām. Un tagad vēlētāji vēl šo suverenitāti atjaunot un tāpēc jāturpina šis mm, integrācijas pretprocess, ir jāizbeidz šī integrācija ir vajadzīgas. Katrai valstī savas nacionālās robežas, un katram ir jābūt atbildīgam pašam par saviem līdzekļiem un robežu aizsargāšanu. Nīderlanda, Francija un citas valstis, visas tās, kas līdz šim tikušas apspiestas, ir jāatbrīvo. Mums ir jāmācās no Lielbritānijas. Jāskatās uz tām kļūdām, kas pieļautas arī Eiropas tiesību aktos jāizbeidz šī Junkara komisijas darbība. Citādi viņš tikai turpinās visu šo ļauno savienību. Farāģis kungs. Londonas uh, tirgu atkal notiek atjaunošanās darba par 12%, atkal ir pieaugusi mārciņas vērtība, Un tā tas uh, turpināsies. Austrālijas un Jaunzēlandes premjerministri šobrīd pat sacenšas par to, kuri būs pirmā valsts ārpus Eiropas Savienība, lai noslēgtu tirdzniecības darījumu ar Lielbritāniju. Nu tā tad uh, visai rožēna ekonomikas perspektīva. Vienīgais satraukums ir politiskā ziņā, jo premjers šobrīd, kā jūs zinat, atkāpjas Lauds Hils tāpat. Viņi, manuprāt, to dara pareizo iemeslu dēļ, bet var jau būt, ka mēs šādā veidā tiksim vispār arī no Leiboristu partijas līdera vaļā. Bet šis satraukums politikā var būt ļoti veselīga padarīšana. Es domāju, ka politiskā šķira Lielbritānijā šobrīd ir tā, kas noveda pie šīs kļumīgā Eiropas projekta. Un tāpēc es domāju, ka tā būs tāda tīra slota, kas izslaucīs šo pagalmu, un tāpēc gaidu nākamo gadu, kad varēsim svinēt jau 23. jūnijā pirmo neatkarības gada dienu. Zaļo frakcijas vārdā vārds uh, Smits kundzei. Kungam. Uh, represent... Paldies priekšsēdētāji. Es šajā parlamentā pārstāvu Skotiju. Es esmu lepns ar to, ka esmu Skots, esmu lepns ar to, ka esmu Eiropietis. I want my country. Es uh, vēlos, lai mana valsts būtu internacionāla, lai tā sadarbotos, īstenotu ekoloģijas principus, lai tā būtu taisnīga, eiropeiska valsts. Un Skotija, Ziemeļīrijas uh, Uh, Londonas iedzīvotāji un arī cilvēki daudz viet citur apvienotā karalistē balsoja to, lai paliktu uh, šajā nāciju saimē un es vēlos, lai šī vēlme tiktu uzklausīta. Ir eh, jāved sarunas par daudzām eh, lietām, mums ir jābūt vēsai galvai un karstām sirdīm, bet atcerieties, lūdzu, to, ka Skoti jūs nepievīla. Es lūdzu, godātie kolēģi, nepametiet eh, arī Skotiju. Thank you. die... Apvienotajiem kreisiem vārds eh, tiek dots Andersons kundzei. E Tādi deputāti kā Diana Dodds un Marina Lepena jau mēdz teikt, ka lūk, mēs Ziemeļīrijā esam uh, Lielbritānijas varā, bet mēs nesam. Atšķirībā no iepriekšējā deputāta Smita, uh, Mēs gribam arī jūs lūgt respektēt mūsu balsojumu. Mēs atbalstām Ziemeļīrijas iedzīvotāju balsojumu tieši tāpat kā Skotija, vai arī viņi vēlējās palikt Eiropas Savienībā. Mēs respektējam. We, we... Mēs pieņemam un respektējam un aizsargāsim to iedzīvotāju tiesības, kas dzīvo Ziemeļīrijā. Bet ja Angļi vēlas mūs izdzīt no Eiropas Savienības. Nu, tas nozīmē, ka viņi nosaka likumus, un tas nebūs demokrātiski. Mēs balsojam par palikšanu, es jums pasaku, ka īrijas iedzīvotājiem pēdējais, kas vajadzīgs, ir kaut kāda ES robeža ar 27 dalību valstīm. Vai Dievu? Jums un Eiropas Savienībai taču jūs bijat tie, kas atbalstīja mūsu miera procesu, un es lūgtu jūs to turpināt darīt. Mēs ar savu partiju strādājām pie spēcīgas palikšanas kampaņas, un mēs nobalsojām par to, mēs vēlamies demokrātisku, sociālāku, labāku Eiropu un komisijai, un arī padomē es saku, nē, jūs neklausasties mūsos, jūs nesat sapratuši, cik lielā mērā, cik spēcīgi ir opozīcija, cik ļoti vienkārši iedzīvotāji ciest no šīm nedemokrātiskajām darbībām un nesociālajām politikām. Sociālās politikas ir jāspēcina. Un tam tas viss ir jāmaina un ja Eiropas Savienība vēlas izdzīvot. Bet es gribu jūs lūgt vēlreiz, lūdzu respektējiet šo balsojumu, ko izteica Ziemeļīrijas iedzīvotāji, un mēs balsojām par palikšanu. Liberāla frakcijas vārdā Ferhofstāt kungs. Pavisam īsi priekšsarētāji kungs. Līdz šī debašu beigām es vēlētos vērsties ar, ar uh, lūgumu pie deputātiem sūtīt spēcīgu signālu Eiropas Savienības padomēji un Eiropas iedzīvotājiem. Labākais veids, kā to izdarīt, ir balsot par rezolūciju, kuru esam sagatavojuši. Nevis sāk teikt, jā, man nepatīk šis punkts vai tas. Politiski tagad ir svarīgi viennozīmīgi ar lielu pārsvaru atbalstīt šo rezolūciju. Un pēdējais eh, teikums Faradž kungam, es esmu šokēts. Jūs prezentējat sevi šeit kā mazo uh, cilvēku aizstāvis pret lielajām finanšu konstrukcijām. Es nedomāju, ka uh, ja visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem ir offshore eh, kaut kādi naudas līdzekļi. Bet nu labi, tiksim eh, vaļā no Eiropas Savienības lielākās izšķērdešanas, eh, ko esam maksājuši 17 gadus, respektīvi no jūsu algas. EKR frakcijas vārdā tagad Legutko kungs. Šanovni paņstvo, muša paģēt, že... Priekšsēdētāji Dāmas un kungi, jāsaka, esmu nedaudz vīlies klausoties šais debatēs. Ir noticis kaut kas ļoti negatīvs, es runāju par Brexit, tas ir slikts notikums, bīstams notikums ne jau apvienotāju karalistei. Nu, ne, nekrītiet izmisumā par nabaga brītiem. Uh, ir noticis kaut kas slikts Eiropas Savienībai. Tas ir sliktākais notikums Eiropas integrācijas vēsturē. Bet ko jūs darat? Jūs atkal no jaunā veidojat šo izrādi, ko mēs redzam ikdienā. Tās pašas eh, runas, tās pašas uh, eh, sejas, tie paši apvainojumi, varbūt šoreiz vēl emocionālākā gaisotnē. Uh, Mums tagad ir jāpadomā, mūsu vadītāji ir nepareizi rīkojušies, un ko komisija ir paredzējusi darīt, lai labotu kļūdas parlamenta vairākums. Ko jūs tagad darīsiet? Jūs atkal uh, Uh, pūšat tai pašā taurē, vainojat nacionālistus un šovinistus visos grēkos. Tas nozīmē, ka jūs būtībā nesat sapratuši, kas notiek, kas šobrīd notiek Eiropā, jūs atkal pūšat vecajā stabulē. Uh, nu, uh, jāsaka, aina jau nu nav gan necik rožaina šobrīd. Būtībā. Uh, cilvēks varbūt ir vienīgā dzīvā būtne, kura spēj mācīties no savām kļūdām, bet es nezinu, vai tas attiec arī uz Eiropas vadītājiem. Sociāldemokrātiskās eh, frakcijas vārdā tās priekšsēdēs Pitēls kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Viena lieta, ko vēlēs Farāģu kungam sacīt. Es nevaru pasvilpt. Ja mācētu, tad noteikti to darītu Bet viena lieta gan man ir jāsaka. Jūs nesat darījis labāko jūsu valsts eh, interesēs, vēsture to parādīs. Šī nav īstā, eh, šis nav īstais laiks polēmikai. Šis ir vēsturisks notikums. Mums ir nepieciešama skaidrība, noteiktība. Vai mēs no Brexit puses redzējām skaidrību? Nav jābrīnas, ka skaidrības šobrīd nav. Acim redzot, ir jāizdara secinājumi un jāsūta paziņojums par izstāšanos. Mums nav uh, jākļūst par upuriem uh, Toriju partijas iekšējo cīniņu dēļ. Aste neluncina suni. Mums jāatzīst, ka nu, lielākā daļa no vēlētājiem eh, balsoja par izstāšanos. Un ir arī tādi, kas vēlas izmantot eh, šo balsojumu, lai grautu Eiropas Savienību. Šeit zaļie, liberāļi, kristīgie demokrāti, visi vēlas glābt Eiropu. Mēs vēlamies, lai seko ne, nekavējoties rīcība, lai Eiropas Savienības padomu klausās mūsu sacītajā, bet mēs vēlamies arī sacīt, skatīties nākotnē, īstermiņā, vidējā termiņā, ilgtermiņā. Mēs vēlamies, lai Eiropa ir atvērta iedzīvotājiem. Mēs e, ne, nevēlamies, lai labumu no Eiropas gūst tikai Briseles elite. Mēs vēlamies, lai notiek spēcīgāka politiska integrācija Uh, lielāks budžets ir nepieciešams ne tikai finanšu ministru pār, pārvaldībā. Mums ir nepieciešams uh, vienoti cīnīties pret terorismu, Eiropas FIB, ja tā varētu teikt. Mums ir nepieciešams domāt gan īstermiņā, gan vidējā, gan ilgtermiņā. Mums jābūt vienotiem. Mums ir jāpārvar uh, tās domstarpības, kas mums ir. Bet mēs nevaram uh, Eh, nu, vienkārši noskatīties no malas uz lietām. Mums ir jāglāba Eiropa un mums jāiet uz priekšu, cik eh, neatlaidīgi vien spējam. Eiropas Tautas partijas vārdā Weberkungs. Priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi. Es domāju, ka šodien šīs bija ļoti labas debats Eiropas parlamentā, jo skaidri izgaismoja divas puses. Pirmkārt, jau ar kādiem izaicinājumiem mums ir saskar, mēs esam saskārušies. Farāģis kungs Eh, komentējot, nemaz nezinu, vai pēc divām nedēļām eh, tas vispār eh, vēl būs spēkā, par ko viņš runā. Un Lepena ir labākais piemērs. Viņa skaidri parādīja, ka viņai principā nav atbildes uz to neskaidrību, kur apvienotā karaliste ir nonākusi. Viņa jūt, ka Franči arī ir pamanījuši, ka apvienotā karalistē šobrīd lielākās problēmas nevis Francijai vai Eiropas Savienībai. Viņa redz, ka viņas argumenti sāk izsikt. Bet tā ir tikai viena daļa no debatas. Svarīgākais, manuprāt, šodien bija tas, ka mēs kā Eiropas parlaments skaidri parādījām, ka mēs aizstāvam šo ideju, mēs vēlamies šo ideju nest tālāk arī nākotnē. Mēs neatkāpsimies no Eiropas projekta un mēs lūdzam uh, Eiropas Savienības padomi šo pēcpusdienu un rīt no rītā nestrīdētos eh, savā starpā, bet gan nāktu klajā ar skaidru signālu, ka 27 joprojām tic Eiropas idejai un turpina šo ceļu kopā. Paldies! Ar to noslēdzam debatu.